Otrs paziņojums. Otrs paziņojums, vienojoties ar politiskajām grupām, mēs piedāvājam sakojuši darba kārtības grozījumus trešdienai. Pēdējais punkts darba kārtībā bija padomes un komisijas paziņojumi par starptautisko trauksmes cēlēju aizsardzību, bet tagad tas būs tikai komisijas paziņojums un ceturtdienai galīgais balsojums par Desārneses kundzes ziņojumu par autonomu steidzamu tirzniecības pasākumu ieviešanu attiecībās Tunisijas republiku e, tiks e, iekļauts e, balsošanā ceturtdien. Ja nevienam nav iebildumu, šie grozījumi darba kārtībā ir pieņemti un mēs pārējām pie balsošanas. Bitte? Ähm, das, liebe Kolleginnen, dear colleagues. Dārgie kolēģi, šis nav mutisks grozījums. Tas ir priekšlikums grozīt darba kārtību. But, no, please, colleagues. I can see. Kolēģi, es redzu, ka te ir iebildumi, kas tiek piefiksēti bet tas nozīmē, ka mums būs jābalso par piedāvātajiem grozījumiem darba kārtībā. Tāpēc es jūs aicinu balsot par to, kurš atbalsta piedāvātos darba kārtības grozījumus, kurš ir pret, atturas. Šie grozījumi ir apstiprināti. Paldies!